izteikts priekšlikums parlamentā, lauksaimniecības komitejā skatīt šo jautājumu. Jāskatās, kā šos te priekšlikumus, kā šos priekšlikumus ir ieviesuši Eiropas Savienībā, vismaz tajās valstīs, kur šī problēma ir aktuāla. Mums ir jādara vairāk, lai risinātu mežugunsgrēku problēmu vismaz nākošo divu laikā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pāriem pie nākošā punkta darba kārtībā. Eh, Pablos Arijas Ečeverija ziņojums par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā. Tagad lūdzu referentam vārds. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, Internet y las nuevas. Las paldies. Kā jūs zinat, internets un jaunās tehnoloģijas ir nepieredzēta revolūcija, kas prasa arī to, lai tiktu attiecīgi pielāgots attiecīgais regulējums, lai mēs varētu risināt visus izaicinājumus. Elektroniskā komercija un visas mums pieejamās tehnoloģijas nepastāvēja pat pirms dažiem gadiem, bet pašlaik tās ir realitāte un pavisam drīz tās kļūs par rīku, bez kura nevar iztikt. Tāpēc mums ir jāizveido rīki, kas kalpotu pilsoņiem un palīdzētu risināt šodienas problēmas un strādāt nākotnes labā. Mums ir jāizdara šāda apņemšanās, tā ir mūsu atbildība. Mums ir jāsagatavo pamats nākotnē un tiem, kas nāks aiz mums un tāpēc mums ir jānovērš šķēršļi mūsu ceļā. Elektroniskā komercija ir ar lielu potenciālu. Mēs varam tādējādi uzlabot mūsu ekonomikas konkurētspēju un stiprināt iekšējo tirgu. Tas ir rīks, kas var radīt lielu pievienoto vērtību un dot lielas iespējas Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem šajā krīzes laikā tāpēc Eiropas Savienībai ir jāievieš visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu barjeras pārobežu elektroniskai tirzniecībai, mums ir jārada uzticība, mums ir jāpadara sistēma vienkāršāka, caurskatāmāka, un tad pilsoņi un uzņēmēji varēs iegūt tikai no šī te lielā potenciāla. Ja mēs būsim konkurētspēji pasaules tirgū, tad tas. Uh, Tas varētu arī nenotikt, ja mēs neveiksim visus nepieciešamos pasākumus. Ziņojums, par kuru šodien stāstu, ļaus mums novērt visus šķēršļus. Mums ir jāsagatavo viss, lai eh, varētu papildināt iekšējo tirgu ar elektroniskās komercijas palīdzību. Mums ir jāuzlabo piekļuvis kvalitāte, jāpalielina patērētāju uzticība, piemēram, izveidot uzticības zīmi. Mums ir jāstiprina tīklu uzraudzība, jāveic informācijas kampaņas, lai lietotājs zina, kādas ir viņa tiesības un kur iesniegt sūdzības, ja ir kādas problēmas. Mums ir jāaizsargā privātie dati, privāti īpašums un arī jāizveido centri uzņēmumiem, lai risinātu problēmas, jāuzlabo maksājumu iekasēšanu un jānovērš problēmas ar nodokļu iekasēšanu. Un nobeigumā runājot par nepilngadīgo aizsardzību brīdī, kad viņi izmanto internetu. Visi šie pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzlabotu elektroniskās komercijas jomu un pielāgotu esošo regulējumu. Mums ir jānodrošina tādi mehānismi tirgū, kas uzlabo konkurētspēju un rada pievienoto vērtību ekonomikai. Tā ir bāze, uz kuras mēs varam turpināt būvēt nākotnes celtni, tāpēc es gribētu lūgt parlamentu atbalstīt šo iniciatīvu. Paldies! Paldies! Tagad Mēs uzsāksim eh, brīvo mikrofonu. Pieci runātāji - Roitovs kundze, Tikau kundze, Figureido kundze, Paskas kundze un Karidīkungs. Atvainojos citiem, bet jūs varat iesniegt savu uzrunu rakstiski. Roitovs kundze, jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji! ar prieku redzu, ka referents ir izmantojis manu ziņojumu par patērētāju uzticību digitālajā vidē, kuru pieņēma iepriekšējā sasaukuma laikā. Lai gan elektroniskā komercija ir, vai komercijas joma ir augusi par 50%, tas pot, tās potenciāli nav, potenciāls nav pilnībā izmantots, jo līdz pat 20% no visiem tirgotājiem nepieņem uh, pirkumus no citām dalībvalstīm. Viņi mākslīgi sadala tirgu, lai pārdotu par dažādām cenām. Un tas ir laikā, kad joprojām pastāv likumdošanas barjeras. Ar prieku redzu, ka referents ir sagatavojis priekšlikums, lai uzlabotu nepilngadīgo drošību. Viņš arī norāda, ka pastāv risks iesaistīties eh, pornogrāfijas jomā, iegādāties alkoholu, tabaks izstrādājumus un tā tālāk. Es uzskatu, ka bērnu aizsardzība internetā būs, eh, svari, būs labāka, ja atbalstīs to arī kom komisija. Elektroniskie sakari ir jātīsta, bet ir noteikti tas jāpavada ar drošības pasākumiem, lai attiecīgi šie pasākumi savstarpēji papildinoties stiprinātu arī situāciju iekšējā tirgu. Mums ir jādomā par infrastruktūru, lai nodrošinātu visu Eiropas Eh, šī pakalpojuma sniegšana, arī eh, pārvaldība visas Eiropas līmenī. Mums ir nepieciešams izveidot tādu tīklu, kur mēs varētu tiešām nodrošināt arī elektroniskā paraksta pārobežu validāciju. Mēs gaidām no komisijas konkrēts pasākumus, lai eh, e-invoice iniciatīva stātos spēkā, lai mēs varētu rēķinus elektroniski izrakstīt un lai mēs to varētu panākt līdz 2020. 2014. gada. 2015. Eh, gadā 50% no visiem darījumiem tiks veikti elektroniskā formāta. Un tāpēc ir nepieciešams strādāt ar e-governance eh, koncepciju. Figureido kundze. Neste debate sobre o comércio eletrónico, gostaria de salientar três questões que me parecem eh, clarificadas. Eh, es gribēju pastāstīt vai uzsvērt trīs svarīgākās lietas. Pirmkārt, mums ir jānodrošina savienojamība starp dažādām patērētāju tiesībām un arī autortiesību ievērošanu. Otkārt, mums ir jāaizsargā bērnu tiesības un jānodrošina, ka e-komercija ir droša bērniem. Mums arī noteikti nav jāapdraud bērnu tiesības, mums ir jānodrošina uh, e-komercijas transakciju drošību. Trešais jautājums ir saistīts ar komisijas mērķiem. Uh, platjoslas interneta pieejai. Tiek paredzēts, ka pieeja šādam internetam jānodrošina līdz 2013. gadam. Pašlaik vismaz 30% no ģimenēm vispār nav pieejas internetam, un 20% 20% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem dzīvo nabadzībā. Kā Eiropas komisija uzskata, viņi var sasniegt šo mērķi nodrošināt Latvijoslas internetu visiem iedzīvotājiem līdz 2013. gadam? Paskakungs, tagad jums vārds. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predložená správa sa venuje formálnym opatreniam na zlepšenie. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir par formāliem, formālām prasībām elektroniskās komercijas jomā bet dažādās valstīs ir dažādas kultūras. Piemēram, dažās valstīs farmaceitiskos produktus pārdod uh, pēc receptēm, savukārt citās nē. Dažās valstīs ir pieejami medicīniski preparāti, varbūt pornogrāfiskas lietas, eh, kuras var brīvi nopirkt. Citās valstīs tas ir aizliegts. Jā, tāda vispārējā pieeja par elektroniskā tirgus atvēršanu, tai būtu jāiekļauj apsvērumi par to valstu un to kultūru aizsardzību, kuri vēlas savus valsts pilsoņu aizsardzību. Tagad Šons Kelīs lūdzu. E-komercija sniedz milzīgu labumu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Bet viens aspekts man nepatīk, un tas ir e-komercija biļešu aspekts, eh, e-biļešu pārdošana koncertiem, sporta pasākumiem pa ļoti augstām cenām ir kaut kas man nepieņemams manā valstī. Eh, mums eh, <clears throat> nesen bija futbola mačs, kur maksimālā cena šam amatieru mm, mačam bija 70 eiro. Neviens indivīds nebūtu pārdevis kaut ko tādu, un jau uz ielas kāds būtu pārdevis par tādu cenu, tad tas būtu <clears throat> arestēts bet, eh, diemžēl, šīs biļetes internetā pārdevās pat līdz 500 eiro vērtībā. Tas ir nepieņemami un tāda praksa pastāv. Eh, tad šāda praksa attiecībā uz sporta biļešu mm, pasākumiem un to pārdošanu, jāsaka, tas ir tāda melnā puse e-komercijai, kas citādi nes milzīgi labumu patērētājiem. Tālāk Dekukta kungs no komisijas. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti Vispirms es gribētu pateikties ziņotājam par šo lielisko ziņojumu, arī parlamentam paldies par šo lielisko Eiropas e-komercijas tirgus analīzi. Šeit pareizi tika atzīmēts, ka šāda veida elektroniskie darījumi vēl nav ierasta prakse. No nu, otras puses ir arī zināmi riski un simptomi par problēmām iekšā tirgu. Lielākā daļa eh, cilvēku cilvēki ir ar pieredzi iepērkoties tiešais režīmā, bet ļoti daudz patērētāji, tīpaši, tas ir pārdevēji, ir tīpaši MVU, ir ļoti vēlas atvērt jaunus tirgus pateicoties tiešsaistē. Bet šī interneta pasaule varētu būt daudz plašāka nekā integrētā tirgus ideju, ko mēs varētu darīt, lai sektu plaisas, lai uzlabotu šo e-komercijas darbību. Uh, un komisija ļoti uzmanīgi iepazīsies ar ziņojumu. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz vērtīgu punkti, tīpaši ciparu. Um, darba kārtības jomā mums ir ļoti daudz ceļi, kas mums ir jāizpēta. Vispirms mums ir jāpadara dzīve vieglāk gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Mēs to varam darīt harmonizējot noteikumus, teiks, mēs varētu strādāt ar mūsu patērētāju kontaktu schēmu, mēs arī varētu strādāt vairāk ar uzņēmumiem, varētu veicināt pār, pārobežu transakcijas, vienādojot rēķinu izrakstīšanu un citu dokumentāciju. Un komisija atbalsta arī patērētāju direktīva, kas šobrīd tiek izskatīta IMCO komiteja. Mēs uzskatām, uzskatām, ka varētu atvieglot patērētāju dzīvi, ja mēs e, īstenotu centīgāk, piemēram, pakalpojumu direktīvu, kas ir pret geogrāfisko diskrimināciju. Ir jāatvieglo savstarpējā sadarbība, teiksim, Nacionālās administrācijas varētu izveidot vienas pieturas aģentūru, lai atvieglotu šos internetu sakars. Mēs komisijā strādājam ar Digital Agenda, un mēs gribam, lai mums būtu vienota pieeja un vienota politikas izstrāde šajā jomā. Uh, komisija cenšas izskatīt iespējas izveidot Eiropas zīmi, uzticības zīmi. Lai papildinātu mūsu esošo sistēmu, mums ir nepieciešami vienot noteikumi. E, tie, tās tiesības, kas nav īstenotas, tās ir bezvērtības. Tātad ziņojumā rakstītais rosina domāt par zemām izmaksām un par atvieglojumiem patērētājiem. Mēs gribam pas, pastrādāt, izanalizēt strīdus izšķiršanas sistēmu. Līdz 2014. gadam ir paredzēts strīdus izšķiršanas procedūra arī e-komercijas vidēji realizēt. Mēs gribam, lai jebkurā gadījumā patērētājs varētu iegūt arī attiecīgo atlīdzību, kompensāciju, ja darījums ir noticis eh, kaut kādā veidā nelikumīgi. Zinot, ka valsts iestādes eh, rūpīgi strādā kopā, lai veidotu vienots noteikumus, vienotē tirgu, mēs uzskatām, ka šī sadarbība ir jāturpina, lai cīnītos pret nelegālo praksi internetā. Mēs strādājam ar patērētāju tabulu Un šī tabula ir saistīta ar e-komercijas e, stratēģijas tālāk virzību. E-komercijas direktīva tiek izstrādāta, un mēs domājam par to, kā labāk viņu īstenot. Visbeidzot, es gribētu pateikties visiem, kas ir bijuši iesaistīti šajā ļoti interesantā darbā, rakstījuši ziņojumu, un es gribētu atteikt, arī atvainoties komisāra dalībvārdā, ka viņš nevar ierasties uz šo sanāksmu dēļ personiskiem iemesliem. Paldies. Mēs arī sakam paldies Ečeverijas kungam. Un rīt balsosim pusdienas laikā par šo ziņojumu. Nākamais punkts mūsu debakārtībā ir Marielas Gal.